Darbie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Pēc pusminūtes sāksim darbu. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu sanāksme, ko pārtraucām 2011. gada 29. septembrī, turpinās Stīvens kungs par procedūru. Šķiet, tur bija kaut kas par delegācijas braucienu uz Irānu. Stīvenson kungs, lūdzu, jums par procedūru, kas piebilstams. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Šorīt mēs uzzinājām, ka ASV Irānā atklāja uh, plānu e, viņi vēlējās nogalināt Sauda Arābijas vēstnieku Vašingtonā un